Uh, Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, šī ir ceturtā ITRI komitejas daļas uh, sanāksmes daļa, un mēs ļoti priecājamies, ka šodien runāsim par patiešām interesantu tematu - kosmosa stratēģija Eiropai - publiska uzklausīšana. Sveicam mūsu runātājus! Mēs sākām strādāt pie šī temata jau vakar. Mēs uh, uzsākām šo stratēģiju, un uh, tas bija tāds oficiāls sākums, jo piedalījās vicepriekšēdētājs Šefčovičs un komisāra Bjentkovska. Un uh, pirms divām nedēļām Eiropas komisija nāca klajā ar šo stratēģiju. Tātad uh, tā ir eh, tāda pavisam jauna ideja. Komisija publiskoja savu paziņojumu 26. oktobrī. Kā jau daudzi kolēģi zina, šī stratēģija ir paredzēta, lai veicinātu Eiropai iedibināt savas pozīcijas kā līderei kosmosa jomā, lai padzīt, palīdzētu Eiropai iegūt savu vietu kosmosa komerciālajos tirkos. Un, eh, protams, mums ir jāņem vērā arī tas, ka vīde uh, kosmosa uh, industrijā un politikā mainās ļoti ātri. Nesmu pārliecināts, vai Eiropa patiešām pašlaik ir līdere. Un, ja mēs vēlamies veicināt uh, savas pozīcijas, tad tas nozīmē, ka mēs jau tagad esam līderi. Es gribētu jautāt paveļa dalībniekiem, vai mēs esam līderi. Uh, Galvenais lozungs bija veicināt mūsu vadošo lomu, nu varbūt mums vajadzētu vispirms ieņemt šo lomu. Parlaments jau ir devis savu ieguldījumu šajā stratēģijā, sagatavojot divas rezolūcijas jūnijā. Viena rezolūcija bija par eh, kosmosa tirgus iegūšanu un otrā par eh, kosmosa kapacitāti Eiropas eh, drošības un aizsardzības jomā. Mums ir paredzētas divas sesijas, katrā sesijā divi runātāji. Es vēlētos aicināt mūsu runātājus neizteikties ilgāk par desmit minūtēm. Mēs vēlamies labāk diskutēt, bet, protams, ja ir nepieciešams un ja prezentācijas ir sagatavotas arī uz slaidiem, tad uh, Protams, dažkārt varbūt eh, ir nepieciešams runāt ilgāk, tas ir tikai saprotami. Pirmā sesija. Un pirmais šīs sesijas runātājs ir Karlo Destorides. Viņš ir Eiropas mm, kosmosa aģentūras direktors. Viņš ir atbildīgs par šo aģentūru un eh, kā tāds arī atbildīgs par konkrētu rīcību Eiropas mērogā. Vēl viens jautājums, ko es jums vēlētos uzdot. Mēs vēlētos zināt, kāda ir saistība starp Eiropas aģentūru un nacionālajām aģentūrām, kāda ir šī sadarbības struktūra. Mums Vienmēr vieglāk ir, vieglāk ir saprast jūsu priekšlikumus, ja mēs ļoti labi izprotam attiecības starp uh, Eiropas aģentūru un nacionālajām aģentūrām. Tāpat mēs vēlētos zināt, cik daudzās valstīs pastāv šādas iestādes. Tāpat arī labprāt uzklausīsim visu pārējo, kas jums mums ir sakāms. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšādātāji! Vispirms liels paldies, ka uzaicinājāt mūs uz šo uzklausīšanu. Līdz ar to mūsu aģentūrai pas, ir iestot iespēju paskaidrot, ar ko mēs īsti nodarbojamies. Es domāju, ka atbildi uz savu jautājumu jūs eh, ieraudzīsiet manos slaidos. Attiecībā uz otro jautājumu mēs darbojamies kā regulējoša aģentūra. Tas nozīmē, ka mūsu padomē ir visas 28 dalībvalstis, eh, kā arī komisija. Mēs konkrēti darbojamies pie GNSS, tātad Galileo un Egnos. Mēs nedarbojamies visā šajā plašajā kosmosa jomā. Mums ir ciešākas attiecības ar komisiju, kā arī ar Eiropas kosmosa aģentūru. Pašlaik mēs uh, gatavojamies noslēgt uh, plašu nolīgumu, un slaidos jūs redzēsiet, ka uh, Kosmosa aģentūra ir atbildīga par sistēmas izvēršanu, kamēr aģentūra sniedz pakāpojumus. Šādā veidā mēs esam unikāla iestāde Eiropā, jo mēs esam pirmā kosmosa aģentūra, kas uh, sniedz pakāpojumus, šādā veidā veicinot tirgu. Es domāju, ka jūs uzzināsiet vairāk pēc tam, kad būsiet noklausījies manu prezentāciju. Un vispirms es vēlētos runāt par šo pirmo slaidu, un tas ir mēģinājums izskaidrot, ko dara aģentūra. Un mēs šeit ņemam vērā visas četras Eiropas kosmosa stratēģijas daļas. Tātad jūs redzat galvenās aģentūras funkcijas, ko tieši mēs darām. Mēs uzskatījām, ka tas ir vislabākais veids, kā izskaidrot to, pie kā darbojas šī aģentūra, tātad tirgus attīstība un tālākās drošības nodrošināšana. Sāksim ar pirmo kosmosa politikas asi. Kā maksimizēt ieguvumus um, kosmosam, uh, sabiedrībai un Eiropai. Tātad tas ir pirmais stratēģijas pīlārs. Ko aģentūra dara šīs lietas labā? Man nav atvēlēts daudz laika, tāpēc sniegšu jums dažus konkrētus piemērus. Divus. Vispirms par EGNOS. Tas ir Galileo priekšticis. Pašlaik, pēc apmēram četriem gadiem, Mums ir 200 lidostas, kas izmanto EGNOS Eiropā. Ir dažas valstis, piemēram, Francija, kas jau ir uh, ieplānojušas atteikties no savas zemes infrastruktūras, lai izmantotu EGNOS uh, procedūras. Tas būtu galvenais sasniegums. Otrs sasniegums ir tas, ka mēs uh, redzam, ka parādās arvien lielāka interese par Galileo. Šī gada jūlijā mēs varējām konstatēt, ka ir izgatavots pirmais mobilais tārunis, Eiropā gatavots tārunis, koš var izmantot Galileo. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Šādā veidā mēs redzam, ka tirgum ir interese par Galileo un Ignos. Ko darīs mūsu aģentūra? Mēs uh, strādājam pie uh, šādām plašām tehnoloģiju tendencēm un uh, domājam arī par dažādiem izaicinājumiem. Pirmkārt, mēs domājam par automatizēto braukšanu. Mēs domājam par nākotnes automatizētajām automašīnām, kas izmantos ne tikai GNSS sensorus, bet Pašlaik aģentūra strādā arī ar lieliem ražotājiem, kas ļautu šīs tehnoloģijas pilnībā integrēt automašīnā. Tagad otrais pīlārs. Globāli a, konkurētspējīga Eiropas sektora attīstīšana. Ko šajā jomā dara aģentūra? Pēdējo dažu gadu laikā mēs uh, Esam sagatavojuši simts projektus no septītās pamatprogrammas un tagad jau septiņus no jaunās pētniecības programmas. Šeit mēs domājam galvenokārt par pakāpojumu jomu. Šeit redzam daudz interesantu jaunu ideju, kuras mēs vēlamies virzīt uz priekšu. Mēs vēlamies, lai jauni uzņēmēji sāktu darboties šajā sfērā. Aģentūrai ir vēl otra svarīga loma, proti aģentūra darbojas kā katalizators. Tā saved kopā dažādas, dažādas lomas un funkcijas, un svarīgs piemērs šeit ir civilā aviācija. Pirms dažiem gadiem, kad sākām pie tā strādāt, nepastāvēja pilnīgi nekas. Mums vajadzēja savest kopā certificēšanas iestādes, lidostas, gaisa navigācijas pakalpojumu, uh, sniedzējus, ražotājus un tā tālāk. Un tagad mums ir Eignos, ko, kā jau es minēju, plaši izmanto Eiropā. Ko, Eiro, ko aģentūra darīs nākotnē? Protams, ka mēs turpināsim sadarboties ar apvārsni 2020. Šis rīks ir izrādījies ļoti liederīgs. Mums ir arī citi instrumenti, piemēram, tā saucamie fundamentālie elementi, kas galvenokārt domā par saņēmēju. Un tas ir pats būtiskākais, lai varētu nodrošināt pakāpojumus. Tāpat mēs tiekamies arī ar valsts administrāciju, tad, kad viņiem ir vajadzīga palīdzība jaunu sistēmu specifikāciju izstrādē. Piemēram, ir kāda valsts pārvalde, kas pašlaik vēlas, lai mēs viņiem izstrādātu specifikācijas attiecībā uz ceļu automaksas ieviešanu. Ir šādas sistēmas, kas jau izmanto EGNSS. Otrs mm, pīlārs - Eiropas autonomijas stiprināšana, lai nodrošinātu, ka kosmosa izmantošana notiek droši. Pašlaik mēs redzam, ka pastāv arvien lielāka atkarība no GNSS. Tātad tas jau ir mūsu dzīves sastāvdaļa, bet mēs redzam, ka šīs sistēmas ir um, trauslas, tās var arī uh, tikt uh, viegli aizskartas. Tieši tāpēc mēs vēlamies, lai aģentūru uzskatītu par vienu no svarīgākajiem spēlētājiem kosmosa jomā, jo īpaši runa par drošību. Parīzē ir drošības centrs, kurā darbojas apmēram 30 cilvēku, kas strādā pie šīs sistēmas uzraudzības 24 stundas dienā katru dienu, 7 dienas nedēļā. Mēs liekam uzsvaru arī uz tā saucamo PRS patērētāju segmentu. Te ir runa par šifrēto signālu izmantošanu, ko galvenokārt lieto aizsardzības tirgū. Tātad te ir runa par pavisam specifiskām tehnoloģijām, kuras parastajā komerces tirgū nevar atrast. Tāpat vēlētos arī paskaidrot, ka aģentūrā ir padomi, kas zināmā mērā apstiprina drošības prasības. Šajā padomē darbojas visas dalība valstis. Aģentūra sniedz eh, tehniskās zināšanas, lai tiktu aptvertas visas sistēmas drošības dimensijas. Ceturtā kosmosa stratēģijas dimensija ir stiprināt Eiropas lomu kā globālam spēlētājam un starptautiskās sadarbības veicināšana. Šeit jūs redzat, kur aģentūra ir iesaistījusies dažādos projektos. Mēs aktīvi atbalstam komisiju tās starptautiskajā darbībā. Bet es vēlētos arī norādīt, ka mēs um, saņemam ļoti daudzsološus un interesantus signālus. Pirms nedēļas kāds rūpnieks parakstīja līgumu Korejā pār līdzīgas uh, sistēmas EGNOS izstrādi. Uh, Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi gan rūpniecībai, gan arī visai Eiropai. Tas nozīmē, ka mēs esam sasnieguši augstāko punktu tehnoloģijās šajā jomā, un konkurence, protams, ir spēcīga, tātad mūsu konkurence ir ASV. Tagad pēdējais slaids. Šeit sniegšu kopsavilkumu par aģentūras darbu. Šeit jūs redzat, ka te ir darbības un pakalpojums sniegšana, drošība, tirgus, attīstība, pētniecība un attīstība, komunikācija un veicināšana. Kā jūs saprotat, mūsu darbs nav rakstīt ziņojumus. Mēs esam funkcionāla aģentūra ar ļoti plašām zināšanām. Domāju, ka šādā ziņā esam unikāli. Ceru, ka šo dažu minūšu laikā esmu sniedzis jums labu pārskatu pār aģentūras darbībām. Pēdējais komentārs - resursi. Zinu, ka pašlaik dzīvojam laikos, kad nav populāri runāt par finansēm, bet gribētu jums norādīt, ka mēs to visu paveicam ar apmēram 100 darbiniekiem, un mūsu budžets ir apmēram 4,5 miljardi eiro pēdējo četru gadu laikā. Tātad mums patiešām ir problēmas attiecībā uz resursiem, un mēs tagad mēģinām pārvarēt šīs grūtības ar augsta līmeņa konsultantiem. Bet varbūt tas nozīmē, ka zināšanas vairs nav tikai pašas aģentūras ietveros. Paldies, bet Vai jūs runājāt par šiem miljardiem? Jā, 4,5 miljardi. 4,5 miljardi eiro valsts izdevumu laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Tātad visnotaļ ievērojama summa. Jā. Thank you very much. For... Jās, paldies par jūsu runu. Tagad es vēlētos Batistona kungu, Itālijas kosmosa aģentūras priekšsēdētāju un Trento universitātes fizikas profesoru uzstāties. Ļoti labi, tad mēs redzēsim šo situāciju no Nacionālās kosmosa aģentūras viedokļa. Es saprotu, ka Eiropas kosmosa aģentūra ir regulējoša iestāde. Un tas nozīmē, ka no nacionālā viedokļa, no Nacionālās kosmosa aģentūras viedokļa pieeja varētu būt pavisam citāda eh, darbībai kosmosā un kosmosa politikai. Paldies, Buzekungs, par šo, šiem ievadvārdiem. Man lūdzu pastāstīs par Nacionālo kosmosa aģentūru lomu Eiropas kosmosa politikā. Kosmos Eiropā ir saistīts ar vismaz trīs veidu organizāciju darbību. ESA Eiropas kosmosa aģentūra, tajā darbojas 22 dalību valstis, dažas no tām, divas, trīs, nav Eiropas Savienības dalību valstis, Eiropas komisija, Eiropas Savienība, nepārprotam, šeit ir labi pārstāvēts, un vesela uh, virkne pasaules nacionālo kosmosa aģentūru kopums, kam ir dažāds lielums, dažāds konteksts un dažāds, dažāds iespējas. Protams, es runāšu par Itālijas kosmosa aģentūru, tas ir labs piemērs, jo tas arī ataino vispār uh, nacionālo kosmosa aģentūru lomu Eiropā. Kā šīs trīs organizācijas savā starpā sadarbojas? Un Eiropas Savienība attiecībā uz kosmosu ir kaut kas interesants, jo gandrīz tās, tās pašas dalībvalsts sēž pie uh, atšķirīgiem sarunu galdiem, bet dažkārt ir grūti nodrošināt, ka šo valstu lēmumu un šo valstu politikas tiek īstenots ņemot vērā resursus, kas nāk no tā paša avo dalībvalstīm. Un šeit Eiropas strateģiskais dokuments ir svarīgs, jo tas risina dažas problēmas šeit ziņā. Un kopīgais elements, kas apvieno šīs divas lietas, ir valdības, kas īpaši, pārvaldība, kas īpaši kosmoziņā ir nacionāls aģentūras. Ja mēs domājam par šo mehānismu kā par triju elementu mehānismu, tad jādomā, kā tie sadarbojas savā starpā un kā tie īsteno kosmosa politika Eiropā. To labi var saprast, ja paraugāties uz piemēriem, kas ir galvenās Eiropas programmas. Apmēram pēdējo 15 gadu laikā ir izstrādāt vesela virkne instrumentu, kā EST, Galileo, un jūs redzat atkarībā no programmas sadarbību starp šīm trim iestādēm, ar šī, piemēram, Galileo, mēs nu pat dzirdējam no KSI, mēs par uh, apkopi, par datu piemērošanu, par attīstību, lai nodrošinātu, ka kosmosa ekonomika izmanto datus no Galileo, ka tie atbilstoši var tikt izmantot, un tad jāpētīja arī Galileo attīstību tālāk, tad, kad infrastruktūra ir pabeigta. Eiropas kosmosa aģentūra ESA no šī viedokļa ir tehniska iestāde, kas nodrošina to, ka satelītu var izbūvēt un pareizi palaist, lai, tas, lai to pareizi darbotos un lai tas sniegtu atbilstošs elements atbilstošiem pakalpēm. Un tad ir citi elementi, kas saistīti ar PRS, ar Galileo drošības aspektu lai nodrošinātu, ka pakalpojums var īstenot nacionālā līmenī. Aplikācija izstrāde nodrošinātu, ka ekonomikas gūt no, gūst no tā labumu. Ja paraugāties uz Kopernikus, tā ir sava veida atšķirīga organizācija. Arī šajā gadījumā Eiropas komisija ir galvenais dzinējspēks Kopernikus. Tā nodrošina, ka li lielie dati, ko šos dat ko šie satelīti saražo, var tikt efektīvi integrēti, izmantot ekonomikā, un arī nodrošināt, ka Galileo un Kopernikus tiek veicināta Eiropas līmenī un dalībvalstīs, un kosmosa ekonomika ir viens no pamats svarīgākiem elementiem, kas pamato šos daudzos apsvērums. Es atkal sniedzu satelītus, veicinām attīstību un izstrādi. Un tad arī veicina tādu pamatu, kur izmanto ASI, kas tad var nākt par labu sabiedrību. Ja jūs paraugāties uz SST, kosmos situācijas um, izsakošanu, tā ir Eiropas komisijas programma. Šajā gadījumā šeit ir iesaistīti tikai divi elementi, proti Eiropa un Nacionālās aģentūras. Tiek nacionālās Nacionāls aģentūras veido konsorcijas, runā par um, operacionālām izmaksām. Un tad arī 2020. gada programma, kas tiek piemērota, tas nozīmē, ka nav tāda vienota noteikuma, kas ļauj šīm trijām organizācijām sadarboties katreiz, tiek izvēlēts cits ceļš, uh, izējot no tā, kas visvairāk dara. Eiropas kosmosa stratēģija ir process, kas daudziem nāk par labu, tāpēc vien, ka komisija ir nodrošinājusi, ka visi šie elementi es un dalībvarstu aģentūras no otras puses varēja piedalīties diskusijās un beigās tika izstrādāts dokuments, kas nepārprotami definē to, kas mūsu rīcībās, rīcībā ir un kur mums būtu jādodas Eiropas interesēs. Uh, Šis darbs bija ļoti labi paveikts, jau tika pieminēti vairāki pīlāri, labums ekonomikai, um, Eiropas kosmosa nozars veicināšana, kosmosa izmantošana drošā veidā un arī Eiropas kā globālā spēlētāja lomas stiprināšana. Šeit ir dažādas institīvas, kas pamatojas uz jau esošajām programmām, SST, Kopernikas Galileo, uh, Un arī tālāk ir paredzēts programmas kā GovSatcom launchers piekļuva kosmosam. Un šī ir joma, kurās diskusijas turpinās ar domu izstrādāt šīs programmas nākotnē. Te ir, protams, jādomā arī par reālo labumu ekonomikai, izmantojot tehniskos uh, eh, modernās risinājumus un aģentūra. Uh, ir tas elements, kas sasāja šīs divas puses. Tā nodrošina, ka darbs arī tiek paveikts valdības vai dalībvalsts līmenī. Divi piemēri, tikai divi piemēri no manas puses, kā Nacionālā kosmosa aģentūra šai gadījumā Itālijas aģentūra var sniegt savu ieguldījumu. Pirmkārt, jāņem vērā, ka kosmos mainās un ka mainās ļoti ātri. Šis attēls rāda, kā kosmosa stacija ir izveidota, lai nosūtītu nano satelītu. Tā ir jauna aplikācija, kas mainīs to veidu, kā no kosmosa tiek novērot Zeme. 71 nano satelītu ASV uzņēmums ir palaidis dažu gadu beigās, un tur ir 350 miljoni dolāru kapitāls, Vai arī šeit ir cits piemērs. Te raķete atkal tiek izmantot sākuma stadijās, lai ievērojami samazinātu raķetes palaišanas izdevumu. Šie ir divi piemēri tam, cik ātri mūsdienās mainās kosmos, un līdz ar to tas ir pierādījums tam, ka mums ir ātri jāreģē uz šiem izaicinājumiem. Tātad Kosmosa politikā ir jāmaina politika, tad mums jānodrošina pastāvīgi sasaist ar šiem trijām organizācijām, lai mēs spētu stāties pretī izaicinājumiem. Kosmosa ekonomika ir viens no galvenajiem elementiem šajās diskusijās. Tā ir uz ekonomiku balstīta pieeja, kosmosa izmantot saprātīgi, jo kosmosā ir daudz dati pieejami, un tad var izmantot plašos, lielos, lielapjomu datus, izmantos tad pakalpojumiem. Tas attiec uz pakalpojumiem internetā, un tas ievērojami var palielināt produktu pieejamību par pieejamu cenu. Un tas arī, protams, var vairot ieņēmumus un iegūmi no tā ir īsā laikā. Tātad, vai Eiropa dar pietiekoši daudz, lai stimulētu mūsu kosmosa ekonomiku, vai mēs rīkojamies saulēcīgi, vai mēs varam saglabāt vai pat uzlabot pašreizējo budžeta līmeni. Budžets šeit ir svarīgi. Ja mēs paraugāmies uz mūsu institūciju budžeta lielumu, tad tā ir tagad summa dalībvalstu ieguldījumiem un aģentūrai, ESA un Eiropas komisijas budžetam. Jūs redzat, ka mēs esam otrie starp nāzu, ASV un Krieviju. Taču ir atkarīgs no tā, kā mēs to aprēķinām, jo mēs esam šajā daļā, kas ir sarkans loks, aplis, tur ir nacionālais ieguldījums iza, ieguldījums un arī komisijas budžets. Tā tā atkarība no tā, kā jūs rēķinat šis loks, riņķis var būt lielāks vai mazāks, vai arī var tikt sadalīts izējot no dalību valstu ieguldījumu. Tātad mums ar to ir jārēķinās. Eiropa ir vairāk aktivitāšu summu, un lai mūsu stratēģija būtu efektīva, mums jānodrošina laba koordinācija, lai izvairītos no dublicēšanās vai arī no tādas situācijas, ka investīcijas netiek veikts saulēcīgi. Tātad šādi mēs rīkojamies Itālijā, lai nodrošinātu, ka šis mehānisms, kas atrodams arī nacionāla līmenī, jo mums arī ir vairāki spēlētāji, mēs mēģināmies, mēģinām iegūt labumu no šīs kosmosa ekonomikas, tad, lai to darītu saskaņot, mēs esam premjerministra biroja līmenī izveidojuši jaunu organizāciju, lai nodrošinātu, ka dažādi ir šīs spēles elementi nacionāla līmenī, ministrijas, eh, kosmosa aģentūra pētnieki un industrijas pārstāvi regulāri sanāk kopā, lai nodrošinātu, ka nacionāla līmenī politika tiek veikta atbilstoši, un tas bijis veiksmīgi. Pirms gada mēs sākām šo praksi, un valdība pieņēma lēmumu novirzīt eh, speciālā fonda līdzekļus, to sauc par čipi, un šie līdzekļi ir paredzēti strateģiskajām investīcijām kosmosa ekonomikā. Tātad no vairākiem elementiem tika izvēlēts viens elements, kas saistīts ar kosmosu, veicinot arī privātā sektora un valsts sektora sadarbību, un tas arī ir saistīts ar Galileo. Vēl viens piemērs ar kuru es rādu, ko aģentūra var darīt. Aģentūra pati, Nacionāla aģentūra, var izpētīt jaunās tehnoloģijas vai virzienus, kas var nākt par labu, var veicināt infrastruktūru Eiropas Savienības līmenī, vai arī pētnieki to var darīt es līmenī. Es aģentūrai ir liela iespēja izveidot sarežģītu visaptvarošu platformu. Taču Nacionālās aģentūras arī var nākt klajā ar savām idejām. Kosmiskai meda ir arī tāda infrastruktūra Itālija. Tā ir duāla izmantojuma struktūra Eiropa. Mēs varam sniegt datus gan civilējiem, gan aizsardzības mērķiem. Tas ir labs piemērs, kā Govsatkom uh, un ESI var veidot papildu sistēmas. Tā kā Sentinel 1 tika izvēlēts kā SAR datu satelīts, divas lietas - Sentinel 1 un Kosma nodarbojas ar atšķirībām liekām un citu, citu papildiņu. Ja jūs paraugāties uz šo ainu. Florence, jūs zināt, iespējams, lasījāt laikrakstos, ka pie Arno upes mm, krasmala nobruka. Un te mēs, eh, pateicoties eh, šim skatam no kosmosa, varam eh, katru milimetru skaidri izprast un nojaust, kas ir mainījies. Tā ir Sentinel 1 mm, sniegta bilde, bet uh, no kosmo. Jūs redzat eh, šo attēlu daudz skaidrāk, tātad mēs varam izmantot šīs aplikācijas, kas citu, citu papildina, atkarībā no satelīta struktūras, kas ir tādā valstī kā Itālija, piemēram, un varam izmantot Eiropas struktūru, kas tiek uz turien nosūtīta. Vēl cits piemērs ir piekļuvē kosmosam. Kos Itālijai ir sena tradīcija izstrādāt mazos, maz raķetes Tā ir daļa no Vega to sauc, un tā ir daļa no Eiropas mazajiem, mazajiem raķetīm. Un tā ir daļa no tādas saimas izveides, kas ir daudz konkrēt spējīgāka tirgu, taču te ir arī runa par īpašu ekspertīzi, par um, eh, cinējiem, par raķetēm, kas mazāk ietekmē vīdi Un, protams, ka tās lietas arī tiks izstrādāts esi darbībā, un tas būs vēl viens instruments komisijas rokās, lai tā varētu piekļūt kosmosam. Pat laba norisinās diskusijas par to, kā nodrošināt, ka tad, kad mums ir šī raķešu saime, kas ir konkrēti spējīga mūsu līmenī, kā nodrošināt to, ka no ekonomiskā viedokļa šis process tiek organizēts organizēts Eiropas vīdeklī, vai arī institūcija darbība un raķetes tiek organizētas tā, lai varētu pārdot šos ražojumus iekšē tirgu un nekropļot konkurenci. Tāpēc mēs aicinām arī komisiju par to runāt, kā to panākt. Tas ir iekļauts Eiropas stratēģijā un tas ir piemērs tam, kā valsts valsts sniegt ieguldījumu Eiropas kosmosa aģentūra, lai tā definētu lietas Eiropas līmenī. Paldies! Forjus. Paldies par šo prezentāciju un tagad mēs pārējām pie jautājumiem un komentāriem. Arī Neskaukungs ETP grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi. Labi, ka. Eh, ka tātad tiek īstenot šī ideja par EGNOS, bet jautājums, kad EGNOS eh, noseks visu Eiropas Savienības teritoriju un kad visas dalībvalstis varēs piekļūt šai tehnoloģijai. Otrakārt, ko jūs domājat par Eiropas budžeta piešķīrumu eh, kosmosam un ko darīt nākotnē? Trešais kādas varētu būt Brexita eh, sekas kosmosa jomā un arī eh, kāda ietekme būs ASV vēlēšanu rezultātiem. Paldies, saka priekšsādātājs. Jūs saprotat no debesu vērošanas viedokļa, bija šis jautājums domāts. Lūdzu, atbildiet. Tā. Eh, ļoti labi, ka jautājumi bija īsti un skaidri, brīnišķīgi. Zano Nāto kungs pārstāv sociālists un demokrātus. Paldies, priekšsēdētāji. Īsi skaidri jautājumi. Nu, nezinu, vai atbildes arī būs tikpat īsas un skaidras, tīpaši at, atbildot uz diviem pēdējiem jautājumiem. Uh, Vēlējos vispirms pateikties abiem runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām, arī slaidi bija ļoti interesanti un skaidri. Un tomēr man ir daži jautājumi. Jums ir plaša starptautiskā darba pieredze, vai jūs domājat, ka četri komisijas stratēģijas pīlāri palīdzēs Eiropai uh, būt konkurētspējīgai pasaules mērogā globālajā tirgu, ņemot vērā to, kas notiek uh, pārējā pasaulē. Otrkārt, vai mēs varam nodrošināt tādu pašu kvalitāti, uh, un vienādas spēles noteikums ar citām valstīm pasaulē, kas darbojas kosmosa jomā. Vēl jautājumi par kiberdrošību, internetu un kā varētu uh, nodrošināt starptautisko sadarbību, lai mazinātu šo problēmu ietekmi. Un eh, tagad arī jautājums Batist, profesoram Batistonam par eh, situāciju Itālijā. Pirmais jautājums par Ķīnu un Indiju un kā tās attīsta savu darbību kosmosa jomā. Un tālāk par ģeopolitisko spēku samēru kosmosa jomā. Otrs jautājums saistībā ar Itālijas valdību. Ko Itālija ir darījusi, lai stiprinātu savu dalību Eiropas kosmosa stratēģijā, politiskā līmenī un Eiropas kosmosa aģentūrā? Paldies, saka priekšsādātājs, jūs esat arī iekļāvies atvēlētajā laikā un arī runājāt tikpat skaidri, kā Marinesko kungs. Lielisks, lielisks rezultāts tagad EKR grupas vārdā Van Bosut kundze. Paldies uh, mūsu viesiem par interesanto informāciju, ko saņēmām. Un es uzstājos kolēģis Zadanauska vārdā, kam bija jādodas uz Prāgu šodien, un viens no galvenajiem Eiropas GNSS programmas panākumu rezultātiem ir eh, Galileo čipu kopumi. Vai jūs prāt Eiropas Savienība dara pietiekam šai jomā vai nē? Otrs jautājums par Brītu turpmāko līdzdalību Galileo programmā. Mēs domājam, ka apvienotā karalīste joprojām būs um, spēcīgs strateģiskais partneris kā Brexit ietekmēs uh, aģentūras darbu un drošības aspektus un zemes darbības centru apvienotajā karalistē. Priekšsēdētājs, paldies! ļoti eh, labi, ka visi, kuri interesējas par kosmosa politiku, spēja izteikties ļoti skaidri un lakoniski. Tagad vārds Količeka kungam. Paldies. Es arī runāšu īsi. Man trīs jautājumi. Pirmkārt. pašreizējā satelīta tehnoloģiju izmantošana e-izsaukuma uh, kontekstā. Mums tika solīts, ka tas tā būs, kad, uh, kad uh, šis solījums tiks realizēts. Tālāk uh, Ķīnas un Krievijas kosmosa programmas. Mans kolēģis jautāja par Indiju un tāpat arī par raķešu palaišanu sistēmām, kuras to daļas var izmantot atkārtot. Priekšsēdētājs, jūs esat tik lakoniski, ka man ir arī jāuzdod jautājumu, lai nu, nedaudz novilktu laiku, ja tā varētu teikt. resursu un um, darbinieku nodrošināšana aģentūrai. Vai jūs varētu detalizēt mums pastāstīt, kāda ir situācija? Otrakārt, jūs runājāt par drošību, kiberterorismu. Vai mēs esam ņēmuši visus aspektus vērā, zinot to, ka Galileo tu, pavisam tuvā nākotnē uzsāks darbību. Tālāk, kā labāk popularizēt uh, sabiedrībā kosmosa pētniecības uh, sniegtās priekšrocības. Uh, vakar tiekoties ar mums, Bienkovskas kundze un Šefčoviča kungs arī runāja par šiem jautājumiem kas ir ļoti būtiski. Un Batista kungs. Eiropas kosmosa izpētes programma ir sarežģīta. Kā mēs varētu to padarīt skaidrāk arī mums, Eiropas parlamenta deputātiem? Mēs ai, esam arī uzaicinājuši Eiropas kosmosa aģentūru uz mūsu nākamo komitejas sēdi novembra beigās. Ir arī sagatavots oficiāls jautājums par šo jautājumu, tas ir ļoti būtiski. Un pēdējais jautājums. ASV eh, privātie uzņēmumi arvien vairāk darbojas kosmosa jomā, nodrošinot piekļuvi kosmosam, eh, kā jūs raugāties uz Eiropas eh, izredzēm nākotnē šajā jomā, varbūt, ka kosmosā pietrūks vietas drīz. Vai kāds vēl kaut ko vēlas jautāt? Ja nē, tad lūdzu, jums tagad ir iespēja atbildēt uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu ar Marinēs Kukunga jautājumiem. Pirmārt par EGNOS pārklājumu. Mēs tagad strādājām pie uzlabojumiem, lai paplašinātu aptvērumu vidus jūras dienvidos un dienvid, ziem, ziemeļa austrumu daļā Eiropā. Nu, problēma ir tā, ka šīs pārklājums uh, jau iziet ārpus Eiropas un līdz ar to Āfrikas ziemeļdaļa mm, nav tik vienkāršs reģions. Tālāk par GNSS uh, un finansējumu, vai tas ir pietiekams. Gribu teikt, ka šajā finanšu plānā paredzētais finansējums ir pietiekams, bet mēs uh, raugoties uz uh, Nākamo DSF uh, vēlamies būt modri, lai uh, izvērtētu visus aspektus, jo runa ir par sistēmas uh, jauno nākamo paudzi, un šeit būs nepieciešams atbilstošs finansējums. Tālāk sarežģītais jautājums par Brexit un ASV vēlēšanu rezultātiem, un par Brexitu uzdeva jautājumu arī Van Bosults kundze. Par Brexitu runājot, varu teikt, ka mūsu uh, ģenerāla direktorāta nostāja ir tāda, ka nevajadzētu apsteigt sarunu rezultātu. Saruna sāksies drīz, mēs ietilpstam komisijas darba grupu grupā, kas analizē iespējamos kritiskos aspektus, bet mēs uh, šobrīd uh, neveicam nekādus pasākumus, mēs gaidām. Man savukārt ir jāstāv saglabā uh, visi pieejamie resursi, tā skaitā uh, tie ku, cilvēki, kur pārstāv apvienoto karalisti mūsu darba grupā. Par uh, ASV es negribu pārāk sīki komentēt, bet uh, gribu tomēr norādīt, ka attiecības ar ASV ir būtiskas. Dažkārt ASV valsts departamentā uh, Man ir bijušās tikšanās un viens uh, valsts departamenta pārstāvis man arī teica, zini, Karlo, pirms desmit gadiem laikam esam pieļāvuši kļūdu attiecībā uz Galileo, un tādēļ arī padome ir uh, devusi pilnvaras uh, sarunu uzsākšanai starp komisiju un ASV administrāciju. Un tagad Prāgā ir paredzēta pirmā uh, tikšanās. Un tas varbūt arī apliecina, ka uh, Eiropas pieņemtie lēmumi ir izrādījušies pareizi. Tālāk Zano NATO kungam atbildu. Uh, par šiem kosmosa stratēģijas četriem pilāriem, vai tie ir adekvāti, lai konkurētu starptautiskā tirgu. Es domāju, ka šis dokuments ir labs, lakonisks un vērienīgs. Protams, tas tagad ir uh, jāīsteno dzīvē, bet es domāju, ka šie elementi tiešām ir aktuāli. Tālāk jautājums, ko darīt, lai uzlabotu konkurēt spēju, mm, salīdzinot mm, mūs ar mm, citām valstīm, kuras darbojas kosmos izpētes jomā jāatzīst, ka mēs tiešām ciešām no fragmentācijas dažādās jomās. To mēs konstatējam nacionālā līmenī, bet arī Eiropas līmenī. Es domāju, mēs varētu strādāt labāk. Kosmosa jautājumi ir sadalīts ar dažādiem ģenerāla direktorātiem, kur nevienmēr ir informēti par to, ko citi dara. Mums būtu jādara kaut kas, lai uzlabotu izpratni par to, ko kosmosa izpēte var dot dažādām jomām, piemēram, dzelzceļa satiksmē, jūras uh, transportam un tā tālāk. Mums labāk būtu uh, jāveicina sadarbības ar dažādiem spēlētājiem. Tālāk par uh, drošību un apdraudējumiem un kritiski svarīgiem punktiem. Un arī ja, Buzekungs jautāja par šiem aspektiem. Es uh, pievērsīšos GNSS, nu, par kosmosu šis jautājums vēl ir plašāks. Tātad GNSS sakarā mēs runājam par drošību un uh, risku. Mēs nevaram nekad pilnībā risku novērst simtprocentīgi, vienmēr pastāv kaut kāds uh, neliels riska līmenis. Problēma ir tāda, ka šie apdraudējumi nestāv uz vietas, tie mainās ikdienas, nu praktiski ikdienas. Mums ir jābūt uh, spējīgiem tikt galā ar jaunajiem apdraudējumiem. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Runājot par GNSS, uh, šiem jautājumiem tiek pievērsta liela uzmanība. Un, manuprāt, uh, mums izdodas gūt panākumus šajomā. Tālāk man Bosult kundze jautāja par par čipu ko, kopumu. Es domāju, mums šobrīd runājot par mobīliem telefoniem un to iespēju izmantot uh, Uh, mūsu sistēmu. Šobrīd 40% mobilo telefonu ir uh, šādas iespējas. Tas ir liels panākums. Un mēs uh, katru nedēļu konsultējamies ar lielākajiem spēlētājiem gan Amerikā, gan Āzijā. Diemžēl maz mums ir sadarbības partneru Eiropā, tā ir mūsu vājā vieta, mums ir būtībā tikai viens šāds uzņēmums, kas uh, sēž uh, pie mūsu sarunu galda. Es domāju, ka Eiropai šai ziņā būtu jādara vairāk. Tālāk par uh, finansējumu GNSS uztvērēju attīstībai pašais ir 100 miljoni paredzēti, vai ar to pietiek? Nē, protams, nekad uh, Mums uh, nepietiek šī finansējuma. Eiropa neinvestē tik uh, daudz, cik vajadzētu uztvērēju un uh, lietotāju programmu attīstībā. ASV investē daudz vairāk. Manuprāt, esmu atbildējis arī uz Brexit jautājumu un vēl jautājums par resursiem, ko uzdeva Buzeka kungs sākumā savā runā es teicu, ka mēs esam 103 mūsu aģentūrā, un jāpalūkojamies uz investīcijām, ko pārvaldām un um, dažādām jomām, kur aģentūra darbojas, tad jāsaka, katru dienu tas mums ir, varētu teikt, reāls izaicinājums bet mēs arī daudz izmantojam ārpakalpojumus un konsultantus no budžeta viedokļa. Tas nav uh, efektīvs līdzekļu izmantošanas veids, tas ir dārgi. Nu, tie, tā ir nopietna problēma, un es plānoju arī uh, eh, DG Gross iesniegt mūsu jauno budžetu projektu, lai nodrošinātu labāku atbildības un darba apjomas sadali un efektīvāku resursu izmantošanu. par uh, šo sabiedrības informēšanu un kosmosa izpētes popularizāciju ir problēma ir tāda, ka mums ir jāuzrunā dažādas auditorijas. Varbūt eh, jūs eh, arī esat redzējuši Briselē šo mūsu uzstādīto kupolu, kas ceļo pa Eiropu, un mēs popularizējam kosmosa izpēti, un jau esam uzņēmuši vairāk nekā vienu miljonu apmeklētāju. Tas ir labs piemērs tam, kā mēs varam kopīgiem spēkiem labāk informēt sabiedrību. Paldies, Batistas kungs. Paldies, priekšādātāji. Mēģināšu atbildēt uz dažiem jautājumiem. Daži no tiem jau tika izskatīti. Budžets. Domāju, ka jau ir vairākas analīzes, kas norāda, ka investīcijas kosmosā nodrošina atdevi, un tie varētu būt 6 līdz pat 7 uh, eh, fak mm, atdevis faktori. Un, protams, ka šī analīze ir veikta ļoti detalizēti, tā ir veikta dažādā vidē, dažādās valstīs. Un šīs analīzes rāda, ka investēt kosmosā ir patiešām noderīgi, tas nāk par labu sabiedrībai un valstīm. Grafikā, ko es jums rādīju, labi parādās, ka Eiropā, kur dzīvo apmēram 500 miljonu cilvēku, eh, mēs varam pārsniegt gan ASV, gan Krieviju. Mēs varētu pat daudz vairāk investēt kosmosā. Nu, šeit īsnībā ir iespējas ir bezgalīgas, tāpat kā kosmos, bet, protams, ka mums ir jādomā par līdzsvaru ar citām aktivitātēm. Tas ir kaut kas tāds, kas virz uz priekšu ekonomiku un uzlabo dzīves kvalitāti. Tieši tāpēc Mums eh, vajadzētu izmantot šo dzinēju spēku. Tas ļautu mums nodrošināt daudz labākus resursus. Mums vajadzētu paskatīties uz visu to mm, tādā daudz aktīvākā veidā. Mums ir jāpaskatās, ka um, tas, kas uh, ir parādījies pēdējo desmitgadu laikā, pilnībā izmaina uh, ainu kosmosa jomā, bet, protams, mums ir jāskatās, kas notiks tālāk. Trumps. Esmu eh, tikko atgriezies no SV. Es tikos ar cilvēkiem, runāju ar viņiem. Okay, it was a kind of uh, very peculiar night, but the point... Jā, protams, šī nakts bija tāda interesanta, bet tieši par to es domāju, atgriežoties. Kas tagad notiks? Protams, ka situācija mainīsies varbūt mainīsies ne tik ļoti, kā mēs tagad sagaidām, bet es uzskatu, ka Eiropa līdz ar to sapratīs, ka tai vajadzēs rīkoties vienai dažās jomās un arī dažās jomās attiecībā uz kosmosu. Jo īpaši eh, domājot par ekonomiku, tas ir izaicinājums, bet arī iespēja. Uzskatu, ka, ja runa par STT, par eh, PRS, par Galileo, varbūt pat par zemes novērošanu, uh, Mēs tagad esam atstāti uh, savā vaļā. Mums ir jāskatās, kas notiks. Varbūt mums vajadzētu uh, domāt par tādu pozitīvāku attieksmi, nevajadzētu domāt tikai par grūtībām. Tagad atgriezīšos pie Zenonato kunga komentāriem. Vai šī pasākuma pīlāri uh, kosmosa stratēģija, vai tie ir pareizie? Jā, mums vajadzētu paskatīties, ko dara komisija, gatavojot šo stratēģiju. Uzskatu, ka komisijas sagatavotais dokuments ir ļoti labs. Mēs, kā Itālijas aģentūra, piedalāmies daudzos sanāk, daudzās sanāksmēs, tieši tāpat kā to dara pārējās aģentūras. Uzskatu, ka sākums ir labs. Mums ir uh, Jāsaprot, ka uh, šī industrija ir jauna, tā ir tikai kādi 14 uh, eh, gadi. Sākām uh, ar Lisabonu, bet vienlaicīgi esam panākuši lielisku progresu un uh, rezultāti ir itin labi. Uzskatu, ka šis dokuments ir ļoti labs, tas labi parāda pašreizējo situāciju. Mēs zinām, ka dažu gadu laikā to vajadzēs pārskatīt, jo situācija mainās. Uzskatu, ka šīs lietas, kas ir iekļautas stratēģijā, ir eh, svarīgas, bet ir kāda lieta, kas man īpaši uztrauc, un te nav runa par naudu. Nauda ir tās politisks lēmums, tāpat arī neuztraucos par tehnoloģijām. Eiropa daudzās jomās ir pieprasījusi, mm, ir izstrādājusi labas tehnoloģijas, ir jāatcerās, ka mm, cilvēki ir labi apmācīti. Te ir runa arī par riska um, attieksmi, kas ir šim vecajam kontinentam attiecībā uz investīcijām un ekonomiskajām iniciatīvām. Tāpat arī mums ir jāsaprot, kā mēs mēģinam uzņemties riskus, ja mēs vēlamies kaut ko panākt. Protams, šis risks ir risks Ja eh, jūs ar kaut ko riskējat, jūs eh, varat arī zaudēt, bet bieži vien eh, riskējat ir izdevīgi. Tas man ir pats svarīgākais. Ja mēs nemainīsim šo attieksmi, ja mēs nepieņemsim lēmumus, tad situācija var būt daudz savādāka. Iespējams, ka mm, daudzas valstis varbūt arī mainīs savu attieksmi, un, protams, varbūt ir jādomā arī par kultūru bet jebkurā gadījumā kosmosam tas ir pats lielākais izaicinājums. Mums ir jādomā, kā ieņemt savu vietu šajā uh, pasaulē, kas tik ļoti ātri mainās. Ķīna un Indija. Tā ir uh, daļa no mana viedokļa par zinātni un tehnoloģijām, kur uh, diplomātijai ir liela nozīme. Šeit mēs redzam, ka ir ļoti būtiski veidot saiknes. Saiknes ir jāveido arī sarežģītā laikā, jo vēlāk tās palīdzēt mūsu sadarbībā. Man ir 20 gadu pieredze sadarbībā ar Ķīnu. Uzskatu, ka mums ir jāsadarbojas Mums ir jāstrādā mm, pētniecības jomā, tiksim, mēs varam rīkot ekspedīcijas uz mēnesi kopā ar šīm valstīm. Tas ļaus mums pavērt ekonomiskus, rūpnieciskus un politiskus um, atklājumus. Uzskatu, ka mums vajadzētu daudz strādāt pie uh, šādu saikņu stiprināšanas. Par Itāliju. Zanu Noto kungs uzdev šo jautājumu, es uz to jau daļai atbildēju, proti mēs mēģinam nodrošināt tādu globālāku un koordinētāku pieju, un tas atmaksājas. Pēdējo gadu laikā budžets eh, kosmosa aģentūrām ir ievērojami uzlabojies, un mēs redzam, ka nauda tika piešķiet arī šovasar, un tā stimulē ekonomiku un ļauj nodrošināt eh, publisku sadarbību. Tad eh, daži jautājumi, ko uzdeva priekšsēdētājs. Jā, protams, šī kosmosa aina Eiropā ir komplicēta. Atgriezīšos pie šiem komentāriem. Pirms Lisabonas mums bija Nacionālās aģentūras un īza. Un viss notika tā mierīgi. Īza loma bija skaidra, tāpat arī aģentūra loma bija skaidra. Un aģentūras principā ļāva īza nodrošināt vajadzīgos resursus, lai mm, pētītu visumu, lai attīstītu komunikāciju tehnoloģijas, lai darītu to, ko viena pati valsts aģentūra nevar izdarīt. Tā kā Eiropas Savienība nāca klajā ar šādām ambiciozām stratēģijām, es domāju, ka Vēl ar vien paliek daži slēpti konkurences elementi starp šīm divām iestādēm. Un ja mēs neveiksim eh, soļus, lai noskaidrotu, kas ir atbildīgs par ko, tad mēs nevarēsim panākt, lai īsa nenovērtē komisiju par zēmu un otrādi. Un, nu, tad tas visu laiku radīs problēmas. Esmu ļoti uh, nepieredzēju šajā jomā, līdz ar to man ir arī tādas svaigas idejas. Uzskatu, ka šie jaunpienācēji, kas ir ļoti nozīmīgi jaunpienācēji, izmaina līdzsvaru, un līdz ar to eh, šie spēles noteikumi nav skaidri. Varbūt mēs varat, varētu par to padomāt. Uzskatu, ka īza ir eh, pētījumu uh, virzītājspēks. Un, protams, mums ir vajadzīga arī tehniskā pieredze un šie lielie uh, bloki, kas ir arī komisijas ziņā. Komisija domā par uh, sabiedrības labumu, taču tas nav skaidri norādīts. Mums uh, vajadzētu saprast, par ko te īsti runa. Mēs saprotam tātad, ka šeit ir runa par īza un par Eiropas komisiju. Kas notiek ar GSA? GSA, kas ir arī šeit sēž kopā ar mums? Jā, Te ir runa par to, ka tā mēģina kļūt tehniski kompetenta konkrētā jomā, un nu, tas nav nekas ļauns. Galileo, protams, ir Eiropas infrastruktūra, un IZA tad varētu, varētu būt šī iestāde, kas to visu vada. Tā ir tik liela un tik svarīga, ka ir tikai normāli, ka tas aizņem daudz laika. Protams, te ir jāiegūda lieli pūliņi. Bet es nedomāju, ka Īza šeit kaut kādā veidā sacenstos par eh, šo atbildību. Jūs sākumā teicāt, ka uh, KSA ir regulējoša iestāde, tāpat kā komisija. Jā, no vadības viedokļa jā, tie runa par dalībvalstīm un par komisiju, taču jāsaprot, ka šeit ir runa arī par darbību un par pakāpojumu sniegšanu. Tas nozīmē, ka mēs nākam pēc šī Eiropas kosmosa aģentūras veiktā darba. Te ir runa par jaunu tehnoloģiju izveidi un par sistēmas attīstīšanu. Mēs paskatāmies uz šiem uh, lieciniekiem, paskatāmies uz šo sistēmu un mēģinam, lai šī sistēma likt uzsvaru uz pakalpojumiem. Te nav runa par reālu uh, konkurenciju ar īzā. Uh, Mums ir arī citas funkcijas, un, piemēram, mēs šeit mēs varam paskatīties uz 20 gadu ilgu pagātni. Tātad Eiropas kosmosa aģentūra nav regulējoša iestāde. Nē, tā neveic regulēšanu. Jā, jāsai ļoti no, nozīmīga loma rūpniecības politikas veidošanā. Bet tai nav nekādu regulējošas iestādes iezīmju. Ja es drīkstu, man ir vēl viens komentārs. Par piekļuvi kosmosam un daudzām citām lietām, par ko jūs runājāt, tad kontra, konkrēts idejas. Raķetes palaišana ir eh, sarežģīts pasākums un ir grūti noticēt, ka tas nestu peļņu. Lai uh, tas viss sāktu nest peļņu, tad ir jāsaprot, ka uh, mēs šeit domājam par to, ka ja simts raķetes tiks palaistas gadā, tad iespējams, ka tas sāks nespēļņu, bet ir jādomā par to, ka uzņēmumam ir vajadzīga pēļņa, pretējā gadījumā tas sabruks. Taču pašreizējā ekonomikā ir vajadzīgas valsts investīcijas. Ja mēs paskatāmies uz Space 6, tad te ir runa par divu veidu cenām, kas tiek uh, sadalītas un šīs uh, izmaksas, šīs cenas ir daudz augstākas komerciāliem starptautiskiem patērētājiem. 2014. gadā mēs, tātad īza un rūpnieki, spērām ļoti lielu soli uz priekšu. Mēs uzņēmāmies atbildību, mēs domājām, kādas ir tirgus vajadzības un kādi ir izaicinājumi. Tātad eh, Šīs bija ļoti svarīgas pārmaiņas. Vēl ar vien tās notiek, protams, tās ir, ir sarežģījumi, taču no 2021. gada gan raķešu palaidēji, gan um, ražotāji būs um, vieni paši. Dalībvalstis viņiem piedāvās ļoti ierobežotu atbalstu. Vai šis mehānisms funkcionēs vai nē, tas ir ļoti liels jautājums, un komisijai vajadzētu uh, par to nopietni domāt, tāpēc, ka komisija izmanto šos palaidējus mm, ļoti plaši, tā ir viena no lielākajām patērētājām. Mums ir jādomā par Eiropas tiesībām piekļūt kosmosam. Mēs nedrīkstam šīs tiesības ierobežot. Bet šim uzņēmējdarbības modelim ir jāstrādā. Mēs mēģinam, mēģinam to tagad aizmirst. Krievija, Ķīna, ASV un pat uh, privātie riski kapitālisti ievēro tādu uzņēmējdarbības modeli, kur ir kaut kāds ieguldījums no valsts resursiem. To nedrīkst aizmirst. Mr. Kokriče, would you like to, to add some question? Varbūt jūs gribat kādu jautājumu vai piebilst. Es nezinu, varbūt jūs nesapratāt man jautājumu, saka Kohličet kungs jautājumu. Eh, tūkošanas dēļ, ja vēlaties, var jums uzdot jautājumus franču, spāņu, eh, vācu, angļu valodā. Tad kā ir, par, kā ir ar Galileo raķešu vienlīdzīgu izmantojumu? Otrkārt, cik daudz pat labam ir satelītu Galileo programmā, kas jau ir palaists kosmosā? Trešais jautājums kā, kāda ir sakara jūsu aģentūras kosmas programmai ar Krieviju un ar Ķīnu? Kas reāli ir likts uz spēles? Un tālākais jautājums - koncepcija par raķešu palaidēju, motoru tanku, apvalku, atkārtot izmantošanu. Lielas paldies! Paldies. Pat vairāk jautājumu uzdevāt nekā sākumā. Tas nav godīgi. Pilnīgi, absolūti negodīgi. Labi. Varbūt jūs varētu pavisam īsi atbildēt, jo nav jau vairs daudz laika, jo mūs sagaida jau otrais panelis. Nu, varbūt es varu atbildēt pirmiem diviem jautājumiem pavisam īsi. Es atvainojos, ka pirmīt uz tiem neatbildēju, jo man bija problēma ar tulkojumu. Divi jautājumi par Ekolu ļoti labi. Tas man ļauj sacīt, ka mums ir augsts gaidis saistībā ar ekolu regulu kopš 2013. gadā. Uh, tas paredz, ka visi uh, Eiropā ražot automobīļi saņems būs uh, ar iebūvētu Galileo sistēmu. Un tas liecina par to, kā regula var palīdzēt tirguma absorbēt Galilēju sniegtās iespējas. Tātad paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka GNSS ir ļoti labā stāvoklī. Galileo eh, gaida nākošo svarīgo termiņu 2018. gadā. Cik daudz satelītu ir pat labāk kosmosā šodien? 14 un nākošajā nedēļā 17. novembrī tiks pirmoreiz palaistis atliek Franču Gvijānā. Tas ir svarīgs notikums, jo tas būs pirmais. 18 satelīts palaidīs, nākošais gadu vēl būs vēl viens Ariane 5, tātad vēl piektais posms. Jautājums tiek uzdots bez komentēra. Paldies, ka atkārtojat jautājumu, jo es tiešām to pirmīt nedzirdēju, saka Patisona kungs. Jūs runājat par mūsu konkrēto sadarbību ar Krieviju un Ķīnu. Ar Ķīnu mēs izstrādājam zinātnisku sadarbību divās jomās - mēnesis eh, kartes veidošana. Un tur ir iesaistīti Ķīnas mēnesis novērotāji. Un mēs sniedzam savu kompetenci, kompetenci sniedzot eh, karšu izveides resursus. Mm, te ir daudz spektru informācija. Uh, lai izveidotu visadvancētāko mēnesi kartu. Un otrais projekts ir satelīts, kas meklē tādas parādības kosmosā, kas saistīts ar ģeofiziku, piemēram, uh, zemestrīce, tas arī uh, saistīts ar pētniecību, ar Ķīnu veidojam šādu kosmos diplomātiju, raugoties pēc jaunām sadarbības iespējām. Un mēs arī skatāmies, kā var uh, izveidot kosmostaciju, jo tehnoloģijas Itālijā šai jomā ir ļoti labi pazīstams un tās var arī būt noderīgas Ķīnē. Attiecībās ar Krieviju mēs attiecam dažas aplikācijas klimata un vides pētījumos plaša apjoma, un te runa par sāru stacionāro orbītu, lai novērotu izmaiņas zemkopības vajadzībām, arī klimata novērošana. Tam ir sakars ar pētniecību klimata pārmaiņu kontekstā. Tā, tālākais jautājums par atkārtotu izmantošanu. Eiropas kosmosa aģentūra ir sākus pētījums par uh, atkārtotas lietošanas iespējām. Jaunā programma šai ziņā ir Prometeus, tā arī tiek apspriest ministrs līmenī. Tā, tā ir e, nākotne, kā arī divi tipa raķetei samazināt izmaksas. Priekšsēdētājs paldies abiem runātājiem par viņu lielisko uzstāšanos un sniegtiem atbildēm. Šī sadaļa ļoti interesanta, un tagad pārējām pie otrā paneļa diskusijām. Pie Tortora kunga un Prunariju kunga. Viņi abi ir mm, aicināti šeit, prezidijā. Lūdzu, un mēs sāksim ar Tortora kungu. Viņš ir Eiropas kosmospolitikas institūta direktors. Tātad te nav runa vēl par aģentūru, Nākošais ITRA e komitejā to skatīsim, bet ir runa par Eiropas kosmosa politikas institūtu. Es saprotu, ka te ir runa par pētniecību, par pētniecību kā vienmēr, zinātnisko pētniecību, varbūt arī tehnisko pētniecību, varbūt arī fundamentālām vai citādām inovācijām Varbūt jūs varat par to kaut ko sacīt, jo mums tas ir ļoti interesanti. Tātad Eiropas kosmosa politikas institūts. Liels paldies, Buzeka kungs. Esmu priecīgs uzstāties jūsu vidū šeit jaunajā amatā, jo man tur iecēl tikai pirms kādu mēneši. Eiropas kosmosa politikas institūts ir būtībā pārdomu grupa, kas ir veltīta pētījumiem par vēlamo evolūciju Eiropas kosmos politikas jomā, bet mēs arī esam atbildīgi par, mēs arī raugāmies par to, kas notiek citur pasaulē. Mūsu sēdeklis ir Vīnē, nepārprotam tā ir īstā vieta, ļoti laba vieta zinātniskajām aktivitātēm, jo tas ir kā pavērts uh, loks uz pasauli, pateicoties arī apvienoto nāciju. Klātbūtnē ir arī uh, citādas starptautiskās diskusijas, kas tur norisinās par kosmosa tiesībām. Es domāju, tad esmu paskaidrojis mūsu institūta misiju. Tātad man šodien lūdzu pastāstīt par konkurētu konkurences jautājumu. Taču vispirms vēlos paust pateicību. Un parasti pateicība izskan prezentācija beigās, taču vēlos ar to sākt. Tad paldies viceprezidentam Šefkovičam, eh, izaugsmes eh, ģenerāla direktorātam, paldies ESA un dalībvalstīm par to, ka šis jautājums ir 2016. gada darba kārtībā. Šī katrā ziņā ir ļoti laba iniciatīva. Eiropas kosmosa stratēģijas dokuments eh, nāk īstajā brīdī un pareizajā vietā. Es arī vēlos pateikties ar Eiropas parlamentam par šī procesa atbalstīšanu. Daudz kas ir likts uz spēles. Bet tā tad jūs lūdzat man pastāstīt par konkurētspēju. Tātad pirmkārt ir jādefinē, ko tas nozīmē, ko šeit liks uz spēles. Būtībā tā nav tāda absolūtā vērtība, bet tāda relatīva vērtība. Jūs esat konkurētspējīgs eh, salīdzinoties ar citiem. Nevar teikt, ka jūs esat konkurētspējīgs eh, attiecībās ar visiem. Jums nevar teikt, ka sasniedzot kaut kādu konkurētspējas līmeni. Mm vairs nekas tālāk nav jādara, jo jāņem vērā arī aktivitāšu evolūcija, tālāk attīstība un dažādās kompetences, kas uh, piekrīt jūsu konkurentiem un uh, arī citiem spēlētājiem citās pasaules daļās. Tāpēc konkurēt spēja pastāvīgi ir jāuzlabo. Tā ir bezgalīga spēle ja tā varētu teikt, un mums ir pastāvīgi ir jāgūst atbalsts. Iespējams, ka tas izklausās tā, ka dušas saskrien papiežos, un tomēr tā tas ir. Pat tad, kad jūsu konkurenti ir mierīgi, pat labam viņi tāda nav, un jūs redzēsiet, ka tagad ir pat vēl vairāk iemeslu šai jomā darboties jo aktīvāk. Un viena no grūtībām šai ziņā lai efektīvi risinātu šo konkrētu spējas problēmu, ir izvērtēšana, kādā situācijā jūs esat. Kā mēs varam izvērtēt mūsu konkurētas spējas līmeni? Nav cita veida, kā vienkārši konkurēt starptautiskajos tirgos. Būtībā, pamatoties uz šo pieņēmumu, šodien es domāju, mēs varam diezgan pamatoti apgalvot, ka Eiropas industrija ir konkurētspējīga, jo tā ir apliecinājusi savu konkurētspēju katreiz, kad tā tiek dota iespēja konkurēt atvērtā godīgā tirgu. Un šie divi apzīmētāji ir ļoti svarīgi. Apmēram 43% no tās apgrozījuma 2015. gadā bija komerciālos tirgos, un tā ir tāda vienreizēja situācija globālā līmenī. Taču vēl viena lieta, ko vēlos sacīt, konkurētspēja ir industriāla padarīšana. Es salīdzināšu situāciju ar to, kas notiek zinātnē. Neviens neapšaubīja to, ka zinātniskā sabiedrība ar to ir jā, jākonsultējas, kad ir runa mm, par to, kas vajadzīgs šai nozare. Taču runājot par konkurētspēju daudziem, te varētu būt savs viedoklis. Un es uzskatu, ja jūs tiešām gribat risināt konkurētspējas jautājumu, tad jums ir pastāvīgi jāpaļaujas uz pašas industrijas vajadzību izvērtējumu. Un es nepiekrītu tam, kā industrija nespēja saprast prioritātes, kas nepieciešams konkurētspējas atbalstiem. Ja jūs vēlaties pievērsties citiem mērķiem, kas nav konkurēts, saistīti ar konkurētspēju, piemēram, sagatavot institucionālas misijas nākotnē, tas jau ir cits stāsts. Taču, ja jūs vērties, vēlties atbalstīt konkurētspēju, tad darba kārtība ir jānosaka pašai industrijai, paradoxālā kārtā pašreizie procesi, kas Eiropā tiek īstenoti, gatavojot darba programmas. Ar industriju notiek konsultācijas, taču ne vairāk, bet vajadzētu padomāt, iekļaut industriju plašākā līmenī. Un uh, industrijas lomai būtu jābūt kam vairākam ka vairāk nekā tikai indikatīva loma. Tātad, kā sniegt atbalstu konkurētspējai? Atbalsts konkurētspējai. Un nav viegli definēt to, kas darāms. Tātad pirmais jautājums - kāpēc mums nepieciešams valsts atbalsts konkurētspējai? Īsa atbilde uz šo jautājumu ir tāda. Mums ir jāpanāk godīgs, godīgs spēles noteikumi salīdzinājumā ar mūsu konkurēt, konkurentiem. Kāpēc tad eh, šie noteikumi it kā nav tik godīgi? Mums ir liels līdzsvar trūkums attiecībā uz vietējo tirgu lielumu salīdzinājumā ar dažādiem Eiropas reģioniem. Un šodien Eiropas institucionālais pieprasījums ir diezgan ierobežots. Salīdzinājot ar to, kas notiek ASV, bet es varētu arī minēt Krieviju, Ķīnu vai Japānu vai jebkuru citu kosmosa lielvalsti. Kā jau es teicu, Eiropas industrijas ziņā 43% no tās apgrozījuma ir komerciālā tirgu, un tas no, nozīmē, ka tikai 57% ir institucionālā tirgu, un tas ir kas nedzirdēts globālā uh, līmenī. ASV tas būtu 80%, Krievijā tas būtu gan 300%, un uh, Ķīnā katrā ziņā tas ir 100%. Un arī Japānā tas būtu 100%. Tātad šaubu nav par to, ka šie fakti mums ir jāņem vērā. Proti, ka institucionālais pieprasījums Eiropā nav samērīgs. Nav pat samērīgs Eiropas ekonomiskajam svaram šai ziņa. Otrais jautājums, par ko tad te runa? Kas ir jāpanāk? Jāpanāk ir Eiropas industrijas neierobežot piekļuvu visās kosmosa industrijās, visas modernākās, vismodernākie risinājumi. Ja industrija nevar saviem patērētājiem sniegt vismodernāko preci, vai tie būtu institucionāli patērētāji vai komerciāli patērētāji, tad te, tā nav spējīga konkurēt. Tātad te jābūt ir atbilstošiem ekonomiskiem noteikumiem, un tam jābūt zinēju spēkam, domājot par mm, publisko garantiju darba plāniem. Kā to izvērtēt? Kā to panākt? Kā jau es agrāk teicu, ir jāpaļaujas uz pašas industrijas vajadzību izvērtējumu. Es domāju, Eiropā pat laban, ja tā varētu sacīt, ir šai ziņā ļoti labvēlīga situācija, jo es nezinu nevienu citu pasaules reģionu, kur industrija var sēsties kopā pie viena galda un kopīgiem spēkiem nāk klajā ar konceptuālām ceļa kartēm par tehnoloģiju vajadzībām. Tas ir pilnvērtīgi jāizmanto, un tad, protams, ir arī jautājums par prioritāšu izvirzīšanu, un te ir jāskata katra nozara atsevišķi starp sektora prioritātes. Arī jānosaka, piemēram, vai zemes eh, uzraudzīšana būtu jāizvirs kā prioritāte salīdzinājumā ar navigāciju. Tas, protams, ir prioritāšu izvērtējuma ziņā, taču vienā nozare katrā ziņā industrija pati var nākt klajā ar prioritāšu īso sarakstu. Un otrkārt ir jāpanāk augsts tehnoloģiskās gatavības līmenis, pateicoties publiskajam e, e, pētniecības un tehnoloģiskam programmam. To mērķis pat labam ir virzīts uz nākotni, uz tehnoloģiju attīstību, tas ir ļoti labi, taču, ja mēs vēlamies risināt konkurētspējas jautājumus, tad ar to vien nepietiek. Konkurētspēja ir saistīta ar to, kas ir produktu ziņā. Te nav runa par tehnoloģijām, bet par produktiem. Uh, Tie vajadzīgi industrijai, lai tā būtu konkrēti spējīga. Un institucionālais pieprasījums šai ziņā ir ierobežots salīdzinot ar ekonomiskiem noteikumiem Eiropā. Te runājot par vietējo tirgu attīstību kosmosā pamatotiem pakalpojumiem, kā to ataino komisijas dokuments Eiropas kosmosa stratēģijai, protams, ir ļoti laba iniciatīva. Vēl vairākas cits lietas ir iespējams. Piemēram, nefinanciāls atbalsts industrijai. Arī tas ir vēlams, piemēram, Eiropas Savienības kosmosa ekonomiskā diplomātija. Tam arī pievērš uzmanību komisijas dokuments. Piekļuve finansējumam kosmosa izpētē, tāpat arī atbalsts maziem vidēju uzņēmumiem. Taču vēl daži citi nefinansālas dabas aspekti arī ir svarīgi. Pieminēšu, piemēram, budžeta paredzamību, ilgtermiņa politiskas apņemšanās, noteikumu, caurskatāmību stabilitāti, infrastruktūru drošību. Šie visi ir priekšnoteikumi, kas ir jāaizpild, ja tiešām vēlties stimulēt privātās investīcijas šai nozarei. Tie ir nepieciešami priekšnoteikumi. Un, protams, jānāk klājā ar novatoriskiem, iep, novatoriskām iepirkuma schēmām. Un tas beig beigās ir saistīts ar padziļinātu institūciju un industrijas attiecību evolūciju. Iepriekšējā ja sesijā arī tas tika jau pieminēts. Es pavisam drīz pie tā atgriezīšos. Jo būtībā galvenais punkts ir saistīts ar to, ka pirmo reizi kosmosa transportēšanas jomā ASV federālā valdība ir piekritusi mainīt savu nostāju, ka tas vairs nav ārkārtīgi spēcīgs uh, klients, kas nosaka visas tehniskās prasmi, prasības uz patērētāju klientu un tas lielā mērā ietekmē industriju attiecībā uz institucionālo un aģentūru sastarpēju saikni jautājums, vai Eiropa arī būtu gatava īstenot šādu lielu izmaiņu. Un noslēgumā domāju, esmu jau izmantojis eh, visu savai runai atvēlēto laiku. Pieminēšu vēl tikai dažus tematus, kas netiek skatīti pašreizējā dokumentā, bet tie varētu būt ļoti interesanti temati nākotnē attīstot Eiropas kosmosa stratēģiju. Te ir runa par drošumu kosmosa, jo jauna telpa nāk, tā ir līdztekus nākt arī jauni draudu, jo te ir runa gan par kosmosa atkritumiem, gan arī par dažādām iesaistītām pusēm. Slēptā <clears throat> kosmosa kā ieroča izmantošana. Līdz šim neesmu dzirdējis nevienu Eiropas nostāju šajā jautājumā. Nav šaubu par to, ka arī šis aspekts jāņem vērā. Un te vilkšu paralēls ar to, kas notiek kibertelpā, piemēram jaunu raķešu palaišanu, piemēram, AN6 ir ļoti labs veids, kā risināt lielāko daļu segmentu palaišanas pakalpojumiem. Tāpat vega, bet te mēs nerunājam par ļoti mazajiem palaidājiem, satelītu palaišaniem, bet mēs zinām, ka šis satelītu palaišanas tirgus uh, ir ļoti pieblīvēts. Vai Eiropa uz to var paļauties? Un otrais jautājums, vai tas ir institūcija ziņā, vai tas jāatstāja privātā sektora ziņā? Arī par to ir vērts padomāt. Un tad otrajā segmenta galā ir tie ļoti smago satelītu palaidēji. Visaktīvāk šeit darbojas ASV, taču jebkurš ieguldījums, ko Eiropa vēlētos sniegt nākotnē, starptautiskās sadarbošanas kontekstā kosmosu jomā paredzētu to, ka mums vajadzētu arī lielo raķešu palaidējus ieviest, vai tad mēs varētu atļauties to pirkt kā tādu ārpakalpojumu. Un te ir arī svarīgi spēlētāji, privātā un valsts sektora sadarbība. Līdz šim pārvaldība būs nepieciešama arī kosmosā. Un pēdējais jautājums saistīts ar kosmosa izpēti. Pat labam mēs nezinām, kādi ir Eiropas nodomi un ambīcijas šajā jomā. Protams, kā diskusijas turpinās starptautiskā līmenī, un es domāju, Arī Eiropai būtu jāpiedalās šajās diskusijās. Liels paldies! Nākošais runātājs otrajā panelī ir Purnāriju kungs. Viņš ir Rumānijas kosmosa aģentūras padomas loceklis. Bet galvenokārt viņš ir bijušais kosmonauts. Jūs vēl tagad arī esat kosmonauts? Patiesībā es eh, biju kosmonauts pirms 35 gadiem. Nu, tad tiešām bija pamats uh, jums uzdot šo jautājumu, bet uh, tas vēl vairāk mūs ieintereģē uh, klausīties jūs runā. Tikai uh, nedaudziem ir uh, dota iespēja paskatīties uz Zemi no kosmosa. Mēs neredzam ne. Uh, ne robežas, ne konfliktus. Mēs redzam, cik uh, zeme ir patiesībā neaizsargāta, cik, uh, cik plāna ir atmosfēra. Un uh, mēs varam saprast, cik liels uh, apdraudējums ir piesārņojums, un uh, šie piesārņotāji pat neapzinās, ka viņi apdraud nākotnes paauģu pastāvēšanu. Un uh, mana līdzinējā darbība ir man ļāvusi saprast, cik svarīga ir uh, zinātne un ilgtspējīga attīstība un arī sadarbība uh, šai jomā un ka mums cilvēkiem ir jācīnās, lai aizsargātu investīcijas nākotnē, jāaizstāv mūsu vērtības savienība uh, kā savienībai un kā cilvēkiem. Es esmu piedalījies arī strateģisko pētījumu institūta pētījumā par uh, kosmosdrošības stratēģiju Eiropai. Vairāk nekā 1300 satelītus pārvalda vairāk nekā 80 organizāciju, un Eiropā šobrīd ir 18 satelītu e orbītā, un turpmāko 10-15 gadu laikā ir paredzēts pavē, e, palaist vēl 30 satelītus e, satelīti tiek izmantot civiliem, militāriem mērķiem, tā skaitā Uh, monitoringam, uh, komunikācijām un agrīnai brīdināšanai. Kopernikus sistēma nodrošina pietiekamu autonomiju Eiropai uh, politikas jomā, ir jāatbalsta arī uzņēmē darbības vides attīstība. Iespēja pārvaldīt uh, un apstrādāt lielu datu apjomu, kas gūta no šiem avotiem, ir ļoti būtiska. Mums ir jānodrošina atklātība, bet tāpat laikā jāsaglabā kontrola par datu izmantošanu. Kopernikus uh, palielina apdraudējuma līmeni bet tādēļ sevišķi uzmanību jāpievērš sistēmas uh, aizsardzībai un uh, priekšrocību izmantošanai. EGNOS nodrošina precīzus navigācijas pakalpojumus gan jūrā, gan uh, aviācijā, gan arī uh, lietotājiem uz zemes tik nodrošināt pakalpojumu gan privātām, gan publiskām sektoram, mm, būtu jāpārskata likumdošana, jānoskaidro, kā jauni likumdošanas aktu projekti varētu ietekmēt kosmosa izpēti. Piemērs ir tahogrāfu pakalpojumi, uh, kas paredz GNSS sistēmas obligātu izmantošanu. Uh, ir jāstrādā arī pie labākas precizitātes un kodēšanas sistēmām. Tāpat laikā jāstiprina satelītu industrijas konkurētspēja Eiropā, jānodrošina atbilstoši tehniskā bāze un uh, tehnoloģiskās iespējas, lai uh, būtu iespējams izveidot, uh, palaist uh, kosmosā šīs sistēmas un pēc tam tās pārvaldīt. Eiropā ir nepieciešama neatkarīga piekļuve kosmosai un kosmosam, un tādēļ ir jārīkojas kopīgiem spēkiem drošības un aizsardzības jomā, lai nodrošinātu piekļuvu kosmosam arī krīzes situācijā. Ir jāatbalsta pētniecības un attīstības pasākumi kosmos jomā un jāstiprina arī pieprasījums pēc inovācijām, ir jāveicina investīcijas, jāveido privātās publiskās partnerības un jātiecas uz kopīgām tehnoloģiskām iniciatīvām. Marija Nesku ierosina šādas iniciatīvas balstoties uz pilotprojektiem. Tas ļautu komisijai izvērtēt Eiropas uh, rūpniecības konkurētspēju un uh, arī uh, piešķirt uh, publisko finansējumu šīm partnerībām, ir jāīsteno arī strateģiska pieeja drošības jautājumiem. Strateģiskā kosmosa infrastruktūra ir pakļauta dažādam apdraudējumiem, tā skaitā sadursmēm ar dažādiem objektiem kosmosā, tāpat var būt dažādi parādības, arī kiro, kiberuzbrukumi. Tāpat uh, nepareizi īstenotas kosmos operācijas apdraud sistēmu ilgtermiņu pastāvēšanu. Ir uh, visiem uh, spēlētājiem kosmosā bieži vien ir uh, jāsaskaras ar vieniem un tieši pašiem apdraudējumiem, un tādēļ būtu jāveicina kopīga izpratne par šiem apdraudējumiem, un būtu jāstiprina kosmosa sistēmu noturību, un jānodrošina droša un ilgspējīga vide darbībai kosmosā. Uh Uh, kos, no, kos, no kosmosa īstenota uh, izsekošanas sistēma palīdz arī novērtēt vides situāciju un attīstību. Ir jāiekļauj drošības aspekti strateģiskajos, politiskos un tehnoloģiskajos uh, risinājumos un lēmumos uh, jau no uh, projektēšanas līdz pat ieviešanas posmam. Eh, šis ir izšķirošs gads drošības jomā, tiks uzsākts Galileo un Egnos eh, kopīga darbība, SST konsorcijas eh, paplašināsies, Eiropas kopējā drošības un aizsardzības politikas stratēģija ir uh, sākta īstenot un uh, mēs izvērtējam, kā varētu veicināt sadarbību starp drošības un aizsardzības jomām, ir tīpaši kosmosa izpēte. ESA ir arī paredzējis publicēt savu kosmosa drošības politiku. Mums ir jāsaprot, ka uh, kopīga pieeja var stiprināt šīs uh, iniciatīvas. Tāpat laikā ir jāturpina dialogs ar starptautiskiem partneriem, jāizmanto ekonomikas diplomātija un tirzniecības politika, atverot jaunus tirgus Eiropas uzņēmumiem, lai uh, varētu īstenot globālo stratēģiju. Paldies! Jūsu uzstāšanās tiešām bija ļoti interesants, saka priekšsēdētājs. Tagad pāriesim pie jautājumiem un atbildēm. Vārds Marinesku kungam. Paldies priekšsēdētāji. Tortoras kungs ļoti labi pastāstīja mums, kas ir konkurētspēja. Tā ir būtiska gan no, eh, rūpniecībai, gan pilsoņiem. Un, manuprāt, tas nozīmē, ka Eiropas pilsoņiem un institūcijām varētu būt pieejami tādi paši vai pat labāki pakalpojumi kā citās jomās un augstākā kvalitāte. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, vai Eiropā ir tāds pats līmenis kā citviet, piemēram, Āzijā vai ASV, un kas mums būtu jādara, lai situāciju uzlabotu, ja tas tiešām būtu nākotnē nepieciešams. Mums ir satelīti kosmosā, bet mums ir jāspēj tos izmantot efektīvā veidā, lai tie nākt par labu gan ekonomikai, gan pilsoņiem un Prunārī kungs. Tortoras kungs uh, runāja par izpēti, kosmosa izpēti. Jūs esat bijis tur augšā kosmosā. Ko jūs domājat par kosmosa izpēti? Vai Eiropai būtu aktīvāk jādarbojas šajā jomā? Jo šobrīd, manuprāt, nekas tuvākā nākotnē nav plānots. Vai tas, jūsuprāt, mums būtu interesanti vai nē, manuprāt, mums tiešām vajadzētu uzsākt arī šādus darbības un tās turpmāk attīstīt Eiropā. Paldies, Količeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, konkurētspēja tiešām ir ļoti būtiska. Vai ir kādi elementi, eh, kas mums nepieciešami satelīta palaišanai un novērošanai, teiksim, eh, tādi elementi, kas nepieciešami satelītiem, raķetēm un navigācijas sistēmām uz zemes. No a, trešām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Otrs jautājums. Vai esat paredzējuši īstenot kosmosa izpēti? ne tikai ar stacionāriem satelītiem, bet, teiksim, pētīt citas planētas, Saules sistēmu. Paldies! Priekšsēdētājs saka, tagad uh, gribētu lūgt uh, direktoru Tortoras kungu, tātad viņš ir Eiropas uh, kosmos politikas institūta direktors. Gribētu jautāt, cik aktīvi jūsu institūts ir iesaistīts apvāršņa 2020 programmās? Un kā mēs varam nodrošināt to, lai apvārsnis 2020, jo jūsu prezentācija bija ļoti vispārīga. Tātad, eh, kā nodrošināt, lai eh, apvārsnis 2020 mums uh, veicināt mūsu uh, uh, rūpniecības konkurētspēju. Nu, lūkojoties uz jūsu slaidiem un paskaidrojumiem, nu, būtu zināt, tiešām interesanti to zināt. Trešais jautājums. Uh, kosmosa izpēta ASV uh, ir saistīta ar to, ka ASV valdība kļūst par patērētāju. Tas nodrošina panākumus. Bet tagad mēs arī gaidām Eiropā, lai dalību valsts kļūtu par šo pakalpojumu patērētājiem. Un kā tas sasaucas ar ASV situāciju? Un vai jūsuprāt, Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta šāda ideja. Es gribu šo jautājumu uzdot jums abiem, jo tas ir ļoti būtisks. ESA ģenerāla direktors apsolīja pie mums atnākt pēc pāris nedēļām. Kā mums piesaistīt privātās investīcijas kosmosa izpētei? Nu, viens jautājums uh, bija arī tātad paredzēts ir arī mūsu viesim no Rumānijas, Prunāriju uh, kungam, Eiropas aizsardzības fonds, ko ierosina izveidot Junkers, varētu palīdzēt uh, labāk izmantot Eiropas rīcībā esošās kosmos tehnoloģijas uh, drošības un aizsardzības politikas jomā. Kas, un trešais jautājums, kāds ir galvenais apdraudējums, ar ko kosmosa tehnoloģijas saskars Eiropā, vai šeit ir runa par tehniskiem, politiskiem, finansiāliem apdraudējumiem. Nu, protams, finansu jomā, nu, jā, jāsaka, naudas jau nekad nav pietiekami daudz. Uh, Nu, lūdzu, atbildies. Okay, thank you very much for this uh, very interesting. Liels paldies par šiem ļoti interesantiem jautājumiem. Pirmkārt, uh, atbildēšu Marinēsku kungam. Es tiešām um, neuzskatu, ka Eiropai būtu jākaunās par uh, to, ko esam šobrīd sasnieguši. Gribu teikt, ka kosmosa izpētes jomā. Eh, Eiropu ciena starptautiskā mērogā par mūsu sasniegumiem kosmosa eh, zinātnes jomā, novērošanas jomā, tāpat eh, par mūsu palaišanas sistēmām, nu, jebkurā mm, nozarē varētu teikt, ka kosmosa izpēta ir viena no tām nedaudzām jomām, kur mēs esam tiešām sasnieguši izcilību pasaules mērogā. Un ir arī būtiski, ka mēs esam visu to uh, panākuši ar daudz nelielāku finansējumu nekā citviet pasaulē. Šobrīd es tiešām nesaskatu nekādus iemeslus uh, šaubīties par uh, kvalitāti vai uh, par mūsu kompetenci šajā jomā. Tālāk, vai Eiropai būtu jāspēlē sava eh, loma izpētes jomā? Nu, nākas dzirdēt, nav īstais brīdis, esam uh, krīzes situācijā, ir ekonomikas krīze. Nu, es gribu teikt, ja mēs tagad gaidīsim, kad nu pienāks beidzot tas brīdis, kad mums būs tik daudz naudas, ka nezināsim, kur to likt, un tad tikai Eiropa varētu sākt domāt par kosmosa izpētes uzsākšanu, nu tad tas nekad nenotiks jāskatās uz šo jautājumu no citas puses, vai Eiropa var atļauties uh, nākotnē neiesaistīties starptautiskā sadarbībā, jo šāda sadarbība noteikti attīstīsies. Šobrīd uh, notiek virzība uz, uh, uz to, lai tiktu īstenot gan saules sistēmas izpēti, gan arī vēl varētu iet tālāk. Un Eiropa taču vēlas veidot uz zināšanām balstīt ekonomiku, un tādēļ mums ir jādarbojas šai jomā. Mums ir jāizvirza noteikti mērķi. Bet šobrīd tā tas, diemžēl, nav. Količekungs par SST un par uh, monitoringu zemākajā Zemes orbītā. Ņemot vērā komisijas sagatavo dokumentu par SST programmu, par kosmosa programmu Uh, uzraudzību un izsekošanu. Šeit ir um, apņemšanās darīt visu, kas ir izdarāms, atrodoties uz zemes, palstoties uz pieņēmumu, ka mēs plaši izmantojam uh, uz zemes izvietoto novērošanas sistēmu, lai izsekotu objektiem, kas atrodas orbītā. Bet šeit iespējas ir tomēr ierobežotas. Mums būtu jādefinē, kā Eiropa varēs piekļūt informācijai par mazāka izmēra objektiem, ko, kam nevar izsekot no zemes. Un tas var būtu uh, nākamais solis SSA uh, orbitā, orbitālās uh, novērošanas sistēmas tiktu veidotas jo šobrīd mēs veidojam daudz vairāk atkritumu kosmosā mm, nekā tie, teiksim, tiek izņemti no orbītas ap Zemi. Nu, mums ir uh, pamats uh, satraukumam. Mums šobrīd ir jāpaļaujas uz ASV šai jomā. Protams, mums uh, nav nekāda pamata atteikties no ASV sniegtā atbalsta, bet jautājums, cik akli mēs vēlamies būt. Nu, jautājums uz, vēl nav saņēmis atbildi, bet, nu, tas būs jārisina. Buzek kungs par apvārsni 2020. Mēs uh, esam paredzējuši tikties ar Eiropas komisiju, lai iesaistītos šai programmā apvārsnes 2020 konkurētspējais augstu vērtē komisijas centienus, lai uh, varētu arī uh, pildīt to, ko no mums sagaida šī nozare, bet jautājums ir arī par programmas pārvaldību, lai industrijai būtu uh, lielāka ietekme uz uh, programmu un pasākumu atlasi un prioritāšu noteikšanu. Tālāk par patērētāju vai klientu jautājums, vai SpaceX ir NASA programma. Nu, tikai Kalifornija par to ir balstojusi, jo SpaceX ir um, ierobežots inovācijas, bet ir radikāla optimizācija attiecībā uz industriāliem uh, pasākumiem. Viss ir koncentrēts Kalifornijā. Šīs Eh, šīs darbības nav sadalītas pa štatiem, un eh, šāda programma nebūtu īstenota eh, publiskā finansējuma jomā, un tādēļ viņi ir orientējas uz patērētājiem, nodrošinot pakalpojumus SpaceX programmas ietvaros. Nu, Eiropā mēs uh, vēl esam ļoti attālināti no šādas pieejas. Es nesaku, mums vajadzētu šo modeli kopēt. Ariana 6, manuprāt, ir uh, ievērams solis pareizā virzienā, bet tas ir kompromiss nu, tirgus beigās uh, izlēms, vai šis kompromiss ir apmierinošs vai nē, un šobrīd mēs vēl tik tālu nesam nonākuši. Tālāk, kā rosināt privātās investīcijas šai jomā? Nu, šeit ir nosacījumi, protams jānodrošina atbildība un ilgtspē, ilgtermiņa saistības jāuzņems. Nu, minēšu vienu piemēru - Galileo. Katru reizi, kad Galileo saskaramies ar uh, problēmām, un tā tas notiek, rodas neparedzētas problēmas, tehnoloģiskas grūtības. Katru reizi tiek apšaubīts šīs, šo investīciju pamatotība. Me, arī GPS izstrādes jomā ir bijis patiesībā vēl vairāk grūtību nekā Galileo izstrādes procesā, bet vai jūs kādreiz esat dzirdējis, ka kāds apšauba GPS nozīmi ASV? Nē. Un tiešām man ir tāds sapnis, ka varbūt Eiropas politikas veidotāji kādreiz nāks klajā ar pārliecinošu paziņojumu. Jā, Galileo, protams, ir saskāries ar grūtībām izveidas procesā, bet Galileo darbojas un ir nepieciešams. Un šāds paziņojums iedrošinātu privātos investorus. Otrs jautājums ir droš, infrastruktūras drošība. Jā, tā rada arvien lielākas bāžas, jo rodas arvien jauni apdraudējumi. Un arī šī problēma ir jārisina. Protams, ir jā jāveido regulējums, jāpieņem likumi un jāvienojas arī starptautiskā mērogā par šiem jautājumiem, par kibertelpu un kosmosu. Šīs ir divas nemateriālas telpas, kas, kam ir daudz kopīgu iezīmju. Ir uh, tos, ši, šīs telpas arvien vairāk izmanto pilsoņi visā pasaulē, Otrakārt, šīm abām telpām nav starptautiskas pārvaldības sistēmas, katrs var darīt, ko grib gan kibertelpā, gan kosmosā, vai nu balstoties uz nacionālo likumdošanu, vai vispār neievērojot nekādus tiesību aktus. Un nu, būtu tomēr eh, ne. Tātad nav nekādu sankciju, ja kaut kādas eh, labas eh, uzvedības normas tiek pārkāptas. Un es iezīmēju šīs paralēles, lai labāk saprastu, kā tas viss darbojas. Mums kibertelpa ir tuvāka, uh, bet, kā jau es teicu, šīs paralēles tiešām pastāv arī attiecībā uz kosmosu, un šī situācija šobrīd ir visai satraucoša. Uh, so the Moon Village, uh, so as a... Mēnes ciemats Moon Village, šķiet, ka es jau atbildēju šo jautājumu. Tā ir daļa no pētniecības eh, tālākās potenciālās attīstības. Es eh, domāju, ka pēc ISS mēnesis, protams, ir nākamais loģiskais solis. Vienalga, kur mēs vēlētos nokļūt. Vai te runa par mēnesi ciematu vai par kaut kādu mēnesi infrastruktūru, tas ir eh, cits stāsts. Te runa par tehniskām un budžeta lietām. It's my turn, Mr. Chairman. First, the... Pirmais uh, par um, pētniecību. Uzskatu, ka um, izpēta pirmkārtām nozīmē zināšanas un progresu, un Eiropa nedrīkst iepalikt, mēģinot nodrošināt uh, jaunu progresu kosmosa pētniecībā. Vairāk uzzināt par mūsu uh, Saules sistēmu, par mūsu zvaigznēm, par uh, galaksijām. Tas nozīmē, ka mēs uzzināsim vairāk par uh, zemeslodes izveidi, par uh, uh, dzīvības izcelšanos, un tas ļaus mums labāk saprast, kas notiks ar mums nākotnē, gan ar mums, gan ar mūsu planētu. Kā jūs redzat, mēs tagad lielu uzmanību pievēršam Marsam. Šķiet, ka pirms daudziem miljoniem gadu uh, uz Marsa eksistēja ūdens. Pastāv pierādījumi, ka um, augsne ir cietusi no ūdens erozijas. Kas notika ar šo planētu? Tas mums ir jāizpēta, lai mēs uh, saprastu, kas ar viņu noticis, un lai izvairītos no tā, ka tas pats notiks arī ar mūsu planētu. Tieši tāpēc uh, mēs pētām. Protams, ka pastāv arī uh, briesmas riski, kas uh, nāk no kosmosa. Tas ietekmē satelītu uh, elektroniku, tāpat arī citas komunikācijas uh, kosmosā. Tāpat tas var ietekmēt arī uh, aviolīniju maršrutus, un tas maksā daudz naudas. Ar pētniecību mums ir jāsaprot, ko šie fenomeni īsti nozīmē. Mums tie ir jāizpēta, un mums ir jānāk klajā ar tehniskiem pasākumiem un risinājumiem, lai izvairītos no šādām problēmām nākotnē. Tas pats attiecas uz asteroīdiem, arī tie rada apdraudējumu zemeslodē. Iedomāsimies, ka, teiksim, 1908. gadā Tunguskas steroīds iznīcināja tūkstošiem kvadrātkilometru meža. Un tāpat arī saules un jonizācijas ietekmi varēja redzēt daudz kur uz visas pasaules, un šis nemaz nebija liels asteroīds. Uh, 2013. Eh, gadā mm, netālu no Čeļabins, kas arī nokrita asteroīds, tas eh, izsitas stiklus visai pilsētai. Eh, tas nocēla jumtus vairākām ēkām un cieta arī vairāk nekā 1300 cilvēku. Mēs mēģinam uzzināt vairāk par asteroīdu uzvedību. Pašlaik notiek pētījumi ASV Pašlaik ir apstiprinātas divas institūcijas eh, - starptautiskais asteroīdu brīdināšanas tīkls un tāpat arī kosmosa konsultantu grupa. Šeit visas nozīmīgākās kosmosa aģentūras, tā skaitā arī Eiropas aģentūra, ir iesaistītas darbā. Tas nozīmē pētniecību, dažāda veida darbu arī šeit. Nevēlos maziet tālāk. Pētniecība arī nozīmē sadarbību. Pētniecība meklē problēmas, kas ietekmē mūsu planētu. Tad, tad remislodi. Šajā uh, nozīmē sadarbības starp lielākajām kosmosa aģentūrām nodrošina daudz lielāku finansējumu, nekā to varētu atļauties tikai viena valsts, vai ne nu te būtu runa par ASV vai Ķīnu vai kādu citu valsti. Tas nozīmē, ka sadarbība nodrošina gan finansējumu, gan sadarbību kā tādu. Domāju, ka šeit mēs varētu atrast veidu, kā nodrošināt mieru starp nācijām. Tas ļautu savukārt labāk sadarboties. Mums ir jādomā pirmām kārtām par pa pasauli visā kopumā. Par manis ciemētu uzskatu, ka arī šeit ir runa par pētniecību. Vīlēcīgi Mums ir jādomā arī par potenciālajiem labumiem Eiropai. Mums ir jāsaprot, ka uz mēnesis ir daudz eh, dabas resursu, kurus varētu mm, izmantot. Konkrēti tīkli ietveros eh, to varētu daudz darīt, daudz vienkāršāk un labāk. Daudzi tagad uzskata mēnesi par ūdeņradi numur 3. Tāpat Viņi uzskata, ka to varētu izmantot enerģijas ražošanai. Tas palīdzētu gan pētniecībā, gan mums ļautu pāriet no mēnesis uz citām planētām. Mēnesis ciemats ir tikai koncepcija, tas nav projekts. Ir jāmēģina panākt, lai Eiropas valstis saprastu, ka ir jādodas uz priekšu, lai nodrošinātu vajadzīgo zināšanu un progresa līmeni varētu izmantot vistuvāko debesu ķermeni zemeslodei e, mēnesi. Tas e, nemaz neatrodas tik tālu no zemeslodes. Lūk, to es domāju par mēnesi ciematu. Par aizsardzības e, fondu, ko virz uz priekšu Junkers. Eiropa, kā jebkura cita vienība uz pasaules, kas domā par kosmosu, jūt apdraudējumu no dažādiem faktoriem. Piemēram, tie varētu būt ārējie faktori, tas būtu kosmosa uh, laikapstākļi, astarīdi un tā tālāk, un tāpat arī uh, cilvēciskais faktors. Iespējumu ienaidnieku uzbrukumi. Uh, te nav runa par konkrētām valstīm, kā mēs redzam, terorisms attīstās, un mēs paredzam, ka agrāk vai vēlāk uh, teroristu grupējumi kaut kādā veidā varētu iekļūt arī kosmosā. Dažām no šīm grupām ir pietiekami daudz naudas un pietiekami daudz zināšanu, lai virzītu uz priekšu šādus projektus. Tas apdraudētu ne tikai Eiropas sistēmas un sistēmas, kas pieder kādām citām valstīm. Mums ir jābūt gataviem stāties pretī šiem jaunajiem izaicinājumiem un apdraudējumiem. Tas ir arī kiberapdraudējums. Mēs ieguldam daudz naudas aizsardzības sistēmās. Mēs virzām uz priekšu aizsardzību un drošību. Un jo mēs vairāk naudas ieguldīsim, jo drīzāk mēs iegūsim praktiskus rezultātus. Jāatcerās, ka vēsturiski kosmosa attīstība tādās valstīs kā Krievija, bijusi PSRS un ASV pirmām kārtām saistījās ar militārajiem aspektiem. Tie bija mēģinājumi nodrošināt um, sistēmu drošību. Eiropa uh, visos šajos aspektos uh, bija atpalikusi. Eiropa sāka šīs programmas domājot par pilsoņiem, par pielietojumu, un pēc tam domāja par mm, savu sistēmu drošību. Pašlaik mēs liekam uzsveru uz šiem jautājumiem, un es apsveicu visas iniciatīvas, kas mēģina Eiropas līmenī apkopot visus šos aspektus, tos finansēt un atrast kopēju stratēģiju. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies par jūsu interesantajām uzrunām un sniegtajām atbildēm. Ļoti izvērstas atbildes, kas eh, man šķīta ļoti interesantas. Uzzināju daudzu vairāk par kosmosa jautājumiem. Paldies kolēģiem, paldies visiem palīgiem un konsultantiem, kas bija kopā ar mums. Nākamreiz itra komitejas sanāksmē tiksimies 28. un 29. novembrī. Tas ir pavisam drīz. Pēc trīs nedēļām. Liels paldies! Es ceru, ka Visa šī turpmākā pētniecība, ne tikai uz mēnesi, Eiropai nesīs rezultātus. Mēs ceram, ka jūs, kā Eiropas Savienības kosmosa aspektu pārstāvji, arī dosiet savu ieguldījumu. Paldies! Yeah. Thank you very much. Pleasure. Yes. Thank you for the talk. Thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Great. Ready?